Il Presidente. La seduta è... Atsākam plenāru sesiju. Un tātad, godātie kolēģi, paziņošu jums par pirmā balsošanas laika rezultātiem. Pirmām kārtām ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti pieņemti, konference par Eiropas nākotni rezolūcija pieņemta. 2019. gada ziņojums konkurences politiku pieņemts, pirmais pāns, pirmā daļa pieņemts, pirmā daļa, pirmais pāns, otrā daļa pieņemts, otrais pāns, pirmā daļa pieņemts, ot, otrais pāns, otrā daļa pieņemts, piektais pāns, 20. grozījums noraidīts. 14. grozījums noraidīts, 1. grozījums noraidīts, 7. pants apstiprināts, 2. grozījums noraidīts, 8. noraidīts, 11. panta pirmā daļa apstiprināta, 11. panta otrā daļa pieņemta, 18. pants noraidīts, 22. pants pieņemts, 26. pants pieņemts, 27. pants pieņemts. 28. pants pirmā daļa pieņemta, 28. panta otrā daļa pieņemta, 31. panta pirmā daļa pieņemta, 31. panta otrā daļa pieņemta, 32. pants pieņemts, 34. pants 5. grozījums pieņemts, 34. pants atkrīt, 44. grozījums pieņemts, 37, 36. pirmā daļa atkrīt, otrā daļa tāpat, un 36. pants, trešā daļa tieši tāpat. 37. pants pieņemts, 15. grozījums noraidīts, 21. grozījums noraidīts, 39. pants pieņemts, 40. pants pieņemts, 45. pants pieņemts, 9. grozījums pieņemts. 16. un 24. grozījums pieņemts, 47. pants atkrīt. 47. pantā pirmā grozījuma daļa noraidīta, un 47. panta otrā daļa noraidīta, 11. grozījums pieņemts, 12. grozījums noraidīts, 17. grozījums noraidīts, 25. grozījums noraidīts, 18. grozījums noraidīts, 26. grozījums noraidīts. 55. panta pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. 55. pants, 4. daļa pieņemta, 57. pants pieņemts, 45. grozījums pieņemts, 60. pants atkrīt, 72. pants pieņemts, 73. panta pirmā daļa pieņemta, otrā daļa arī pieņemta, 75. pants pieņemts, 13. grozījums pieņemts, 82. panta otrā daļa atkrīt, trešais grozījums noraidīts, 93. pantā 29. grozījums pieņemts. 30. grozījums pieņemts, 31. pieņemts, 32. grozījums pieņemts, 33. grozījums pieņemts, 34. grozījums pieņemts. 93. pantā pirmā daļa noraidīta, 22. grozījuma otrā daļa noraidīta, 22. grozījuma trešā daļa noraidīta, 22. grozījuma ceturtā daļa noraidīta. 35. grozījums pieņemts. 36. pieņemts, 37. pieņemts, 23. grozījums noraidīts, 38. grozījums pieņemts, 27. grozījums pieņemts, 19. noraidīts, 39. grozījums pieņemts, 40. pieņemts, 41. pieņemts, 42. pieņemts, 43. pieņemts, 28. grozījums pieņemts, 7. pieņemts, 17. ievilkums pieņemts, B apsvērums pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, D apsvērumu pirmā daļa pieņemta, D apsvērumu otrā daļa pieņemta. Nu tā, tāda lūk ir pirmās balsošanas laika rezultāti. Tagad sāksim otro balsošanas laiku. Šis eh, laiks sāksies 14.30 un ilgs līdz 15.45. Balsojums notiks izmantojot tieši to pašu procedūru, ko līdz šim jūs visi esat to jau iepazinušies. Nu, tā tad pasludinu šo otro balsošanas laiku par atklātu, tātad Varam sākt balsot, un balsošanas rezultātus paziņosim 18.15. Liels paldies jums visiem par sadarbību! Tagad pāris minūšu pauze, līdz atkal atsāksim plenārsēžu diskusijas pus 30 minūtēs.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 Il presidente. Nope. Buongiorno a tutti, cari colleghi, l'ordine del Labdienu visiem kolēģi, darba kārtībā tagad paredzēts mutisks jautājums padomēji un komisijai par situāciju Schengen zonā pēc Covid-19 uzliesmojumu. Atgādināšu deputātiem, ka e, procedūra ar brīvo mikrofonu, kā arī zilās kartītes nav paredzētas. Tagad došu vārdu jautājuma autoram, Libe komitejas vadītājam e, Fernando Lopes Aguilara kungam. Paldies! Uh, Es esmu Libe komitejas vadītājs, un man ir gods uzdot mutisku jautājumu komisijai par Schengenu. Mums ir jārunā par Schengens zonu, jo vispirms ir gada diena kopš 1985. gada bija vienošanās, tika parakstīts nolīgums, pēc tam bija 90. gadā īstenošanas konvencija. Uh, un e, pēc tam Eiropas parlaments pieņēma šos noteikumus, kas ir spēkā. Bet mums par Schengenu jārunā visu pirms tāpēc, ka Eh, izskatās, ka šī zona nav eh, pie labas veselības. Šengenas zona ir uz eh, spēles. Mēs strādājam Eiropas Savienībā, bet ir ārkārtīgi grūti izskaidrot šo situāciju Šengenai. Šengen mm, nav jāskaidro. Šengen zona ir visvērtīgākais aktīvs. Tā lieta, kas visvairāk izceļ to, ko nozīmē būt Eiropietim, ko nozīmē brīvība brīva e, pārvietošanās bez kādiem ierobežojumiem, bez kādas diskriminācijas. Un tagad vairāk kā 400 miljonu Eiropas pilsoņu e, to izmanto. Un tad, nu, esam nonākuši tādā situācijā, kurā Schengens mm, zonu, Schengens zonu e, noregulē Schengens robežu kodeks. Un Tas palīdz aizstāvēt Eiropas pilsoņus un ir paredzēti nosacījumi. Kad ir iespējams atjaunot robežu kontroli, tas ir jautājums par mm, sabiedrīsko drošību. Tagad ir bezprecedenta gadījums - Covid-19 epidēmija, un tamdēļ arī ir šāds mutiskais jautājums. Uh, Rēģējot uz Covid-19 pandēmiju, kas notiek ar Schengenas zonu? Jo dalību valstis steidzās pieņemt vienpusējus pasākumus bez koordinācijas savā starpā. Tika atjaunota iekšējā robežu kontrole, līdz ar to radās milzu rindas pie robežām, tika noslogoti Eh, darbinieki, tāpat arī pamatproduktu piegādes tika kavētas, eh, sezonālie darbinieki saskārās ar grūtībām. Mums ir jārunā par visām šīm problēmām mutiskajā jautājumā, tāpēc mēs ļoti skaidri esam uzdevuši šos jautājumus. Vispirms, vai jūs uzskatāt, ka šie pasākumi, kas tika ieviesti, atbilst Schengens mm, principiem? Ir jābūt eh, savstarpējai uzticībai, bet ir arī jāievēro tiesības. Ir tiesa, ka sabiedriskā drošība tika minēta kā arguments attiecībā uz iekšējo robežu kontroļu atjaunošanu, tad, kad bija terorisma gadījumi, bet te nav runa par to. Tagad tika atjaunota iekšējā robežu kontrola. Otrakārt, kā tiek paredzēts eh, Schengenas atveseļošanas plāns, jo mēs runājam par atveseļošanu, bet kā nodrošināt pilnībā funkcionēšanu Schengenas zonu? Tālāk, kā nodrošināt to, ka eh, pārbaudes uz robežām ir ārkārtas mm, gadījumos ar ļoti striktiem eh, laika limitiem. Un tad kādus praktiskus pasākumus mēs varam pieņemt, lai nodrošinātu koordināciju un koordinētu atbildību Protams, komisija ir mm, eh, atbildīga šajā jomā, un es aicinu tiešām kopīgu reakciju uz šo jautājumu. Protams, es pateicos arī eh, Schengenas eh, koordinācijas grupai, ko pārstāv Fajons kundze, bet rezolūcijas saturs ir vēstījums komisijai, lai nebūtu tā, ka rodas kāda improvizācija vai koordinācijas trūkums. Uh, Nu, nedz arī kādi vienpusēji pasākumi vai lēmumi, lai nav kāda valstu eh, tāda.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 Un cauklis uh, ir uh, tumšādaino dzīvē, ir vērtība, Black Lives Matter, bet arī Schengen matter, arī Schengen ir svarīga, arī Eiropas tiesiskums ir svarīgs. Eiropas uh, tiesiskums ir īpaši svarīgs krīzes laikā, īpaši krīzes laikā. Un vajadzētu mācīties no krīzes un gūt mācības. Es vēl piebildīšu, ka e, Eiropas tiesiskums ir īpaši svarīgs krīzē, īpaši Covid laikā, un pēc šī mutiskā jautājuma um, ir noslēdzama rezolūcija par to, lai būtu pilnā Schengens atveseļošana, lai tās veselība pilnībā atgrieztos, kas ir svarīgākās Eiropas rekonstrukcijas aktīvs, kāds jebkad bijis. Paldies priekšsēdātāji! Lielas paldies! Eh, Juan Fernando Lopes Aguilāra kungam. Tagad padomis mm, vārdā mm, Brņats kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji, godātie deputāti, pēdējos mēnešos Eiropas Savienība saskārās ar uh, izaicinājumiem pilnai, pilnāko krīzi kopš tās radīšanas. Vēl nerunājot par cilvēku dzīvībām, kas bija uz spēles, tika apdraudēti Eiropas projekta pamata elementi eh, - brīvais tirgus, pārvietošanās brīvība. Domāju, jūs man piekritīsit, ka šajā īpaši grūtajā periodā absolūta prioritāte bija palēlināt un apturēt ātro vīrusu izplatību. Šajā saistībā vairākas dalībvalstis bija spiestas pieņemt likumdošanas un praktiskus pasākumus, kas būtiski atsaucās uz brīvu pārvietošanos. Šajā kontekstā iekšējo robežu kontroļu atjaunošana tika uzskatīta par nepieciešamu eh, tādās eh, valstīs, eh, kurās iepriekš bija ļoti skeptiski noskaņots pēc tam līdzīgu pasākumu ieviešanu saskaņā ar Schengens robežu kodeksu. Uh, Pagaidu iekšējo robežu kontroļu atjaunošana ir galējs līdzeklis, un uh, tas var tikt pieņemts uh, pēc dalību valstu lēmumu šāda pasākuma piemērošanai, protams, ir jāizpilda nosacījumi, kas atrunāti noteikumos. Nedz komisija, kas ir e, līguma sargātāja, nedz arī dalību valstis ziņojušas par nosacījumu neizpildi. Vēl jau vairāk uzsvēršu, ka kopš epidēmija izcēlās, visas dalību valstis ir strādājušas e, padomes politiskā vadībā un ar koordinātu komisijas atbalstu, lai mīkstinātu eh, šādu pasākumu ietekmi uz eh, pilsoņu brīvu pārvietošanos. Uh, Dalību valstis ir īstenojušas komisijas ieteikumus, lai nodrošinātu brīvu eh, svarīgāko preču, proti eh, pārtiks produktu, medicīnas produktu pārvietošanos, tāpat arī iespēju pārvietoties pārobežu darbiniekiem un arī repatriācijas nodrošināšanu. Tajā pašā laikā ES koordinētā veidā ir piemērojušas ierobežojums attiecībā uz nebē, nebūtiskiem ceļojumiem uz Eiropas Savienību. Uh, Kopumā situācija veselības jomā ir uzlabojusies. Dalība valstis eh, sākušas mīkstināt pasākumus un eh, nonāk, līdz nonāktu pie pilnīgas eh, brīvas pārvietošanos. Dažos gadījumos ir pakāpeniska pieeja, ir arī pakāpeniskas kontroles. Uh, Dalību valstis ar komisijas atbalstu ir spēcīgi apņēmušās piemērot pasākumus, kas uz laiku nepieciešami, kas pilnībā atbilstu samērīguma principam un nediskriminācijas principam. Vairākums dalību valstu un Schengens asociētās valstis ir atcēlušas iekšējās robežu kontrols un saistītos ceļošanas ierobežojumus no jūnija vidus. Tālākais sagaidāms, tālāk atvieglojumi sagaidām līdz mēneša beigām, bet vēl jāspēr turpmāki soļi attiecībā uz ārējo robežu ierobežojumu konsekventu atcelšanu. Koordinēta rīcība mm, ir e, jāveic saskarā ar problēmu risināšanu, un tas arī parāds mm, to, ka dalību valstis vēlas, lai Schengenas zona pilnībā funkcionētu. Es ceru, ka mēs izmantošam šo pozitīvo iespēju līdzās e, priekšlikumiem, ko sagaidām no komisijas attiecībā uz e, likumdošanas satvaru iekšējām robežu kontrolēm. Mums ir jābūt debatēm starp abiem līdz likumdevējiem, lai nodrošinātu Schengenas zonas drošības garantijas arī ir jādomā par to, kā mm, regulēt iekšējo robežu jautājumu, lai būtu mm, ticami pasākumi attiecībā uz mm, sabiedrības veselību vai sabiedrības drošības aspektiem. Tā tad ir jābūt samērīgai elastībai, samērībai dalību valstīm, lai nebūtu kādas iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas. Paldies par uzmanību! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Liels paldies jums, ministra skundze! Un tālāk komisijas vārdā došu vārdu komisārei Ilvai Johansonai. Lūdzu. On... Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Schengenas telpa ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un pilnīgi noteikti pilsoņi to arī ļoti augstu vērtē, tieši kā to pamatoti norādīja Juans Lopes Agilārs, nu pat, kas ir Libe komitejas priekšsēdētājs parlamentā. Turklāt gribu teikt, ka Schengena piedzīvoja ne tik vien 35 dienu gada dienu no pat, bet turklāt arī nu, milzīgu pārbaudījumu izturēju, jo nekad nav Schengen bijusi tik svarīga kā šajos pēdējos mēnešos. Visas dalībvalstis pieņēma ļoti drastiskus pasākumus, lai aizsargātu savus pilsoņus no vīrusa. Lielākā daļa Schengenas, Schengenas valstu ievies pagaidu robežu kontroli papildus citiem mēriem un pasākumiem, kas ierobežoja brīvu pārvietošanos cilvēkiem Eiropā. Kopumā visi šie pasākumi ļāva mums glābt desmitiem tūkstošu dzīvību. Bet tāpat laikā tie, protams, ir ar ļoti nopietnām sekām uz pārvietošanās brīvību un arī jāsaka ar savām uh, izmaksām tīri sociāla ekonomiskā plāksnē. Eiropas komisija un padomas priekšsādātājs nu pat nāca klajā ar kopēju ceļu karti ceļā uz Covid ierobežojumu atcelšanu. Saskaņā ar tur noteiktajiem principiem komisija 13. maijā prezentēja paziņojumu, kurā tā izklāst koordinātu, līdzsvarotu un pa posmiem sadalītu šādu ierobežojumu atcelšanas plānu, un tas attiec arī uz iekšējo robežu eh, um, atvēršanu. Šajā dokumentā mēs raudzījāmies to, lai mazinātu šos ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem atbilstīgi konkrētajai situācijai. Analizējot epidemioloģisko situāciju, līdz šī, šai pirmdienai lielākā daļa dalībvalstu iekšējās robežas bija atvērusi un atcēluši ierobežojums nebūtiskām pārvietošanās gadījumiem komisija mm, no sirds mudinājusi arī pārējās dalībvalstis atcelt iekšējo robežu kontrols un pravietoršanos ierobežojumus gan pa jūras, gan pa sauszemes ceļiem. Domāju, ka visas iekšējās pārdo robežu kontrolas tiks atceltas līdz jūnija beigām. Uh, Un tad tikai pēc tam sāksim nedaudz eh, atvieglot arī ārējo robežu kontroli. Šengens noteikumi paredz dalību valstīm arī zinām rīcības brīvību atjaunot robežu kontroli laiku uz laiku no diviem līdz sešiem mēnešiem konkrētos posmos vai visā savu robežu garumā. Dalību valstīm tādā gadījumā ir jāizveido specifiski autorizēti robežu čāšošanas punkti, ministriem kontaktējoties savā starpā un, un arī man sazinoties ar attiecīgajiem ministriem ministriem, balstoties uz tehnisko darbu Covid informācijas grupā, mums ir izdevies daudzus no jautājumiem atrisināt. Mums ir izdevies eh, tāpat apspriesties par šo kopējo ierobežojumu aptvērumu. Šai konkrētajā ārkārtas situācijā komisija uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalstis un Schengens valstis nodrošināja atbilstību Schengens uh, likuma kodeksa prasībām. Kopš 2015. gada sešas Schengens dalībvalstis ir ieviesušas iekšējo robežu kontroli pēc padomas rekomendācijām. To lēpt šie lēmumi tika pieņemti ārējās migrācijas dēļ, sekundārās pārvietošanās dēļ un draudu gadījumā. Šāda veida kontrole tika pagarināta un pagarināta un pagarināta līdz pat novembrim. Uh, Komisija turklāt šobrīd eh, mudina visas dalībvalstis izmantot alternatīvas robežu kontrolē, kas varētu nest līdzīgus rezultātus. Piemēram, policijas pārbaudas, kā tas tiek skaidrots 12. maijā sagatavotajās rekomendācijās par proporcionālām policijas pārbaudēm un inspekcijām, kas varētu tikt veiktas pierobežas reģionā tādējādi aizstājot šīs nesistemātiskās robežu kontrolas. Uh, Komisija turklāt ir ierosinājusi jau pirms kāda laika grozījumu Schengens pārvaldības kodekstā, lai nodrošinātu um, noteikumus tajā tajos gadījumos, kad šādas iekšējās robežu kontrols ir vajadzīgs, bet tikai kā pēdējā iespēja. Nesenā pieredze, izmantojot robežu kontroli veselības aizsardzības vajadzībām pilnīgi noteikti ir jautājums, kas prasa tālākas pārdomas. Komisija ir gatava uzsākt pārdomu procesu šai ziņā par to, kādi ir legāli un praktiski soļi, kas ļautu mums uzlabot savu reakcijas spēju un sagatavot sabiedrību līdzīga veida ārkārtas situācijām. It īpaši esam centušies domāt par to, ko darīt eh, pandēmijas gadījumā, lai nodrošinātu saskaņot un vienotu ES reakciju un eh, darbību arī uz ārējām robežām. Šobrīd Eiropas Savienība var iejaukties tad, ja pastāv būtiski un vērā ņemam apdraudējumi pie Schengenas zonas ārējām robežām. Covid parādīja, ka ir nepieciešams krietni labāk spēt prognozēt šāda veida jautājumus, piedāvājot standartizētas procedūras. Tā gadījumā, kad šādi līdzīgi notikumi rada spiedienu lēmumu par pagaidu robežu, robežu kontroļu atļaušanu būtu jāpakļauj konsultāciju procesam. Atbilstības gadījumos vajadzētu norisināties arī divpusējām sanāksmēm starp divām dalībvalstīm un komisiju. Kā Pēdējo mēnešu pieredze mums ir parādījusi šie noteikumi par Schengens eh, robežu kontrolas jautājumiem tiek ļoti reti izmantāti šādās ārkārtas situācijās. Jaunais patvēruma mm, tiesību aktu pakts būs vēl viena lieliski iespēja, kā uzsākt procesu, kas ļautu atjaunot uzticēšanos starp dalībvalstīm un atgriezties pie pilnībā darbojošamies Schengenas zonas. Mēs īsti veiksim pārdomu procesu par to, kādā veidā dalībvalstis rīkojās šai pār šai ārkārtas ārkārtas situācijā, runāsim arī par Schengens nākotni un domāsim par to, kā pārliecināties, lai šī struktūra gat būtu gatava arī jauniem problēmu jautājumiem un izaicinājumiem. Paldies komisārei! Un tagad sāksim diskusijas. Uzklausīsim grupu, politisko grupu runātājus un pirmām kārtām Tautas partijas vārdā uz pusotru minūte godātais Paulo Ranhels lūdzu. Grazie, prezidente. Schengen é sem dúvida um dos pilares da União Europeia. Paldies, priekšādātāji! Schengena ir viens no tiem pīlāriem, kas faktiski balsta visu Eiropas Savienības projektu. Mēs varētu to uztvert pat gandrīz kā to nozīmīgāko sasniegumu visā šajā projekta gaitā. Un jāsaka, ka nu, šobrīd tas, šīs Schengenskās struktūras pamati ir sašķobīti. Eh, Covid ietekmē dalībvalstis krita panikā, cenšoties aizsargāt savus pilsoņus. Protams, loģiski, ka tās vēlējās savus pilsoņus aizsargāt, bet tās vienpusēji slēdza robežas. Un tagad mums jādara viss, lai pārliecinātos, ka tiek gūts progress Schengenas ietvaros, Schengenas atjaunošanas vārdā, tā lai pilnībā tiktu respektēta savstarpējas koordinācijas metoda. Un te ļoti atzinīgi vērtēja to, ko ir paveikusi komisija komisiju, tos centienus, ko tā īstenojas. Un padomē vēlos teikt, lūk, dalībvalstis nevienmēr seko tam labākajam, piemēram, un īsteno koordināciju savā reakcijā, piemēram, Schengenas eh, noteikumu ievērošanas eh, kontekstā. Un par to tieši parlaments vēlas teikt. Es pat savam, savu pašu priekšādātājiem Lopesam Agleram vēlos teikt, lūko, nav taisnība, ka Schengenas mm, robežu slēgšana apdraud veselību, jo jāsaka, kopējā politika, protams, saistīta ar šāda veida veselības apdraudējumiem, to starp pandāmiju, un jāsaka, šāda veida eh, robežu, kon, robežu atvēršanai būtu jābūt arī pilnīgi neatkarīgai no jebkāda veida veselības apdraudējumiem, tāpēc es domāju, ka to nedrīkstē darīt, šīs robežas nedrīkstē slēgt. Paldies Rānhēlu kungam! Es gribētu lūgt arī runātājus ievērot viņiem atvēlēto uzstāšanās laiku. Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Tāņa Fajona, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Godātā komisāre! Pirmkārt, liels paldies par to sadarbību un tām sanāksmēm, ko varējām ar jums organizēt šajās pagājušās nedēļās. Es saprotu, ka jūs zināt, cik ārkārtīgi svarīgi ir Schengenas zona. Bez Schengenas atjaunošanas mēs nevarēsim atjaunot arī Eiropas tautsēmniecību bet tīra no juridiskā skatu punkta raugoties, 35. gads, 35 eh, gadi kopš Schengens pastāvēšanas ir pagājuši, un nekad šī struktūra nav piedzīvojusi tā tik nopietnas apdraudējumus kā šoreiz. Šīs veselības apdraudējuma laikā šķiet dalība valstis pieņēma ļoti individuālus pasākumus, nenotika nekāda koordinācija, koordinācija robežas palika slēgts, cilvēki nevarēja tam doties pāri, nevarēja atgriezties mājās, nevarēja pāri robežām nogādāt medicīnisku medicīnisko aprīkojumu, iekārtas. Um, veselības varas iestādēm bija problēmas ar šāda veida jautājumiem, un tagad mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Jūs teicāt, ka Schengena kā struktūra ir sastapusies ar nopietniem pārbaudījumiem. Pēdējo četru gadu gaitā četras dalībvalstis ir atjaunojuši iekšēju robežu kontroli bez jebkāda pamatīga juridiska argumenta un tiesiskā pamatojuma. Šāda veida ierobežojumi Un mēri pilnīgi noteikti apdraud visu Schengenas zonu un kopumā arī visu Eiropas Savienības projektu kā tādu. Un te nu man jāuzdod jautājums, vai šie mēri tiešām bija pamatoti, nu, piemēram, tā kā tas bija Slovenijā, Novagoricas pilsētā, Tur bija vienkāršāk doties pāri uz uh, eh, Staraguricas uh, eh, daļu Itālijā nekā turpat uz citām pilsonām Slovenijā. Tā kā līdz ar to vai šie mēri tiešām bija efektīvi, es nezinu, un kad runājam par kopēju patvērumu politiku, tad gribu teikt lūko. Ja mēs šo jautājumu sasaistām ar Schengenas atbilstīgu funkcionējošu, tad mēs, eh, funkcionēšanu, tad mēs nepan, neko nepanāksim. Migrācijas un patvērumu politika kā, un eh, Schengenas reforma, kā divas pakotnes, būtu jāpieņem un pēc iespējas straujāk. Un jāsaka, šeit atbildība gulstas uz dalībvalstu pleciem. Paldies tālāk Renew Europe grupas vārdā. Deputāts Tudorāke, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātājiem, komisārs kundze, ministras kundze. Šobrīd jau redzam, mm, konstatējam, kādus izteikumus savukārt, eh, ar kādiem izteikumiem nāca klajā Šumans un redzam, cik tālu esam nonākuši 35 gadus vēlāk ar eh, šiem eh, ar šiem vārdiem, šiem paziņojumiem, un cik tālu esam nonākuši ar sol solidaritāti. Uh, Nu, vai tiešām mums tagad būs jāgaida vēl 30 gadi, lai šeit kaut kas notiktos, notiktu un attīstītos? Nu, Schengen nozīmē brīvu pārvietošanos, bet tagad šīs pandēmijas rezultātā eh, robežas atkal tika slēgtas un redzam, atkal piedzīvojam šādu Eiropu ar ierobežojumiem, ar uh, slēgtām robežām, un nenotika nekāda koordinācija starp dalību valstīm. Robežas tika slēgtas, un man jāsaka, jāuzdod ļoti būtiski jautājumi par pašu Eiropas struktūras pamatu. Kā varēja pieļaut, ka kaut kas tāds vispār notiek? Šī krīze ļoti labi parādīja, kas ir tās vājās vietas šai struktūrā. Protams, ka mums ir arī nu, cita veida problēmas gan pilsoņiem, gan valstīm. Mums taču ir skaidrs, ka mēs visi esam savstarpēji savienot. Mums ir vajadzīga vienam otru palīdzība. Mums ir Eiropas eh, riskiem un grūtībām pretoties spēja izriet no sadarbības. Nu, redzējām, ko nozīmē šie pāris mēneši ārpus Schengens, un tāpēc, nu, jāuzdod jautājums par Rumāniju un Bulgāriju. Arī šīs valstis taču katru dienu joprojām piedzīvo slēgtas robežas. Viņi arī ir Eiropas Savienības pulsoņi. Rumāņu un Bulgāri arī ir pelnījuši iespēju pievienoties Schengens telpai, un te gribu aicināt arī Vācijas prezidentūru rīkoties, ņemot vērā, ka tā, tās mandāts tūlīt pat sāksies un gribētu viņus lūgt iekļaut šo jautājumu darba kārtībā. Liels paldies, saka priekšādātājs Todorākeku kungam. Tālāk EKR grupas vārdā. Es atvainojos ID grupas vārdā Analīsa Tardīno. Lies paldies priekšādātāji! Dalībvalstis saglabāja savu suverenitāti, kontrolējot robežas Mūsu valsts bija viena no pirmajām, kas no paša sākuma aicināja ierobežot pārvietošanos un ceļošanos. Komisija un komisāri Johansson ir šeit izteica kritiku iekšējo robežu kontroļu atjaunošanai tobrīd un centās pielikt. Um, un ne, nevēlējās apturēt, slēgt arī ārējās robežas, um, lai gan dalībvalstis to vēlējās. Ja mēs būtu rīkojušies straujāk, tad mēs būtu krietni ātrāk ierobežojuši vīrusu izplatīšanos. Uh, Un tas pats attiecas, piemēram, uz Sicēliju, kur nemitīgi ceļas eh, krastā nelegālie migranti, tādējādi apdraudot eh, veselības aprūpes sistēmu esam šīs krīzes laikā sapratuši, kas ir svarīgi, svarīgāk, svarīgi sektori, nu, piemēram, turisms, eh, sabiedriskā ēdināšana, eh, ko skāruši šī vīrusu krīze. Domāju, ka par to mums vajadzētu runāt. Priekšādātais vēlreiz atgādina, ka vajadzētu ievērot uzstāšanos lauku. Un nākamais runātājs zaļo grupas vaļā Tineka Strīka. March, to... Martā dalību valstīm bija pēkšņi jāpieņem pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 vīrusu izplatību. Un daudzas valstis arī slēdza robežas šo pasākumu skaitā, un tas bija saprotams, bet šādi pasākumi neiedaras uh, teritorijā, kur ir uh, pārvietošanās brīvība, nediskriminācijas princips, pamata uh, tiesības nodrošināts. Daudzi pilsoņi nevarēja atgriezties savās mājās, nevarēja apmeklēt ģimenes locekļus, vaidoties uz darbu, ja viņi bija pārobežu strādājošie un būtu jāveic eh, tādi efektīvāki pasākumi, veselības ap, aizsardzības pasākumi, un tie būtu jākoordinē arī pierobežas teritorijās, lai arī eh, iekšējās robežas lielā mērā ir atvērtas, ārējās robežas joprojām paliek slēgtas, un patvērumu meklētājiem ir reāls grūtības eh, saņemt patvērumu vai pievienoties ģimenes locekļiem, kas jau atrodas Eiropas Savienībā. Mēs eh, pieprasām no Eiropas komisijas šos problēmas atrisināt. Paldies! Nākamais runātājs Porkačīnī kungs no EKR grupas. Paldies priekšsēdētāji! Šī krīze ir skaidri parādījusi, ka tā Eiropas ideja, kas tika izstrādāta pirms daudziem gadiem, nevar veiksmīgi darboties, saskaroties ar reālām krīzēm, saskaroties ar ekonomisko katastrofu, ko mēs sāksim sajust tuvāko dienu laikā. Mums ir jāpārvērtē šie principi. Mums bija nekoordinēts haoss, un tas ietekmēja cilvēku un preču kustību Eiropā. Bet uh, runājot par imigrāciju, mēs redzējām, ka uh, nevalstiskās organizācijas pārvaldīts kuģis tūkstošiem personu izsēdināja Itālijā tajā brīdī, kad tūkstošiem Itālijas pilsoņu uh, mira no vīrusa ikdienas. Paldies, saka priekšsēdētājs go NGL vārdā vārds Deli kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd varam rezumēt uh, Schengenas e, akī kā Eiropas uh, vērtību īstenojumu, izņemot tajos gadījumos, ka tas netiek ievērots, ja kādam ir melna ādas krāsa, un tas būtībā jau kopš 2015. gada